9 vakarā un no 9 līdz pusnaktī. Dienas kārtība ir publicēta un ir pieejama internetā. Tagad sēde ir slēgta. Paldies!